Sākumā gribēju jums ko paziņot. Vakardien Sauda Arābijā tika sodīta ar nāvu. Septiņi cilvēki, kam bija piespriests nāves sots, ir ārkārtīgi sarūktinoši, ka Sauda Arābija, neskatoties uz startautiskās kopienas protestiem, ir sodījusi ar nāvu šos cilvēkus. Jāsaka, ka eh, cilvēka dzīvība ir.